Um, Godātie um... kolēģi, pulkstens ir deviņi, saskaņā ar vietējo oficiālo pulksteni. Un tāpēc gribētu visus lūgt ieņemt vietas un sākt sanāksmi. Sāku, sākšu ar priekšādātāju paziņojumiem. saistībā ar koordinātoru sanāksmi, kas notika vakar. Pirmām kārtām esam iecēluši referentus un atzinumu sagatavotājs. Ir viens galvenais ziņojums, un tas ir incidentu profilakses no profilaks un novēršana civilajā aviācijā, ziņojums piešķirts tautas partijai. Un šķiet tā būs Deverakas kundze, kas gatavos ziņojumu. Par atzinumiem, kā atgādina jums, ka tas notiek rotējošā kārtībā, atzinumi tiek sādavoti rotējošā kārtībā, par emisiju izpildu standārtu noteikšanu jauniem komerciāli, jaunam komerciālam automašīnām viegliem automašīnām, kas ir daļa no kopienas integrētās pieejas CO2 samazināšanai vieglajām automašīnām. Šo atzinumu grat, gatavos ECR grupība Eiropas konservatīvi un reformisti. Pēc tam četrus budžeta izpildes apstiprināšanas atzinumus savukārt. Te mēs runājam par četrām aģentūrām. Gatavos ALDE grupa. Tātad viņas gatavos visus šos atzinumus kopīgi. Saņēmām arī virkni dokumentu informācijai un apspriešanai. Un koordinātori uzskatīja, ka nav nepieciešams gatavot atzinumus vai ziņums par šiem dokumentiem. Te mēs runājam par ceturto kopī, kopīgiem noteikumiem civilajā aviācijā, 2320 regula, tad bija paziņams no komisijas par iekšējas dimensijas izveidi integrētā kuģniecības politika Eiropas Savienībā, pēc tam bija paziņams no komisijas par kuģniecības uzraudzības integrēšanu pēc tam bija pēc tam ziņojums par progresu ziņojumu par Eiropas Savienības integrēto kuģniecības politiku, un šeit nolēmām neko nedarīt, negatavot ziņojumus. Koordinātori uzskatīja, ka varbūt varētu šeit eh, uzdot jautājumus komisāra amata kandidātam eh, saskaņā, jeb sakojot secinājumu, kas tika izteikti divos piečeka ziņojumos. Pēc tam bija atzinuma sagatavošanai nodot mums dokumenti, pirmām kādām paziņojums no komisijas par paplašināšanās stratēģiju un galvenajiem uzdevumiem laikā no 2009. līdz 2010. gadam. Arī šeit koordinatori nolēma atzinumu nesagatavot. Ļaujiet man, dodiet man mirklīt, es arī vēlos kafiju labprāt. Tātad tika nolemts atzinumu negatavot arī attiecībā uz komisijas priekšlikumu izveidot grozījumus protokolam, kas saistīts ar īpaši aizsargātajām zonām un bioloģisko daudzveidību vidusjūras reģionā. Tā ir tikai viena trešā daļa no nosaukuma. Nosaukums ir ārkārtīgi, ja jūs vēlaties to visu izlasīt, jūs to varat atrast savos dokumentos. Nolēmām atzinumu negatavot arī par praktisko mm, veselības drošības eh, direktīvas īstenošanu. Īpaši tas attiecās uz medicīnas aprūpu, uz kuģiem. Arī tur atzinumu negatavosim. Nu, tādi bija lēmumi attiecībā uz ziņojumiem un dokumentiem. Vai ir kādam kādi komentāri par šiem jautājumiem pirms turpinu strādāt? Nē, lieliski kolēģi, ļoti labi. Pēc tam runājam par uzklausīšanu. Komisāra amata kandidātu uzklausīšanu transporta jomā koordinātori vienojās, ka uzklausīšanas mērķis ir uzsā, uzsākt dzīvīgas debatas ar amata kandidāta un ka kandidātam vajadzētu uzņemties arī konkrētas saistības pret mūsu komiteju. Un jāiesniedz tam arī savs priekšlikums parlamentam. Runājot par datumiem, koordinātori vēlējās datumu janvārī 2010. gadā un nevis datumu Ziemassvētku nedēļai, nedēļā pirms Ziemassvētkiem. Tāds bija uh, nu, tā runā, baumo, ka tāds ir iespējamais priekšlikums uzklausīšana organizēšanai. Mēs tā tad vēlamies, lai uzklausīšanas nenotikt šajā nedēļā, kas sāks ar 21. decembri, norādīja koordinatoriem, ka es nevaru atļauties šķirties no sievas šobrīd, ne šajā gada laikā, un tāpēc esmu ļoti pateicīgs koordinatoriem par to, ka viņi piekrita man, ka nevajag rīkot šo uzklausīšanu Ziemassvētku laikā un tā vietā to darīt janvārī. Par komitoloģiju tālāk runājām. Koordinātori uzklausīja Kajakar kungu. Viņš ir atbildīgs par drošības jautājumiem transporta ģenerāla direktorātā. Runājām par lidostām, lidostu skrīningu. Te bija priekšlikums no Tajānī kungs par eh, attiecībā uz aizliegumu ienest rokas, kā rokas bagāžu šķidrumus. Šis eh, aizliegums drīz iztek. Mums bija ļoti pamatīga diskusija ar koordinatoriem un vienojāmies par šādiem priekšlikumiem. Pamatojoties uz eh, manis eh, priekšā likto tekstu, sanāksmes laikā nodomājām nacionālās drošības ekspertiem, viņu sanāksmē likt, tātad piedāvāt arī mūsu viedokli. Un eh, šajā priekšlikumā ir divas daļas šai tekstā divas daļas. Pirmā, te, pirmā daļa saka, kā pirmais solis, sākot no 2010. gada, šķidra meresola un želejas, kas iegūti trešās valsts lidostā vai kas atrodas uz lidmašīnas nekopienas lidaparātā, tiks ierobežoti uz drošības zonām vai, lid, lid, vai lidmašīnās konkrētos apstākļos. Šis pirmais solis noteikti uzlabos situāciju pasažieriem, kas ir tranzītā un kas iegādājušies šķidrumus bez nodokļu veikalos. Tādējādi šie šķidrumi nebūs jākonfiscē. Un otrā priekšlikuma daļa ir šāda. Līdz 1. janvārim 2012. gadā visi uzlabotie C tipa skrīninga aparāti tiks certificēti Eiropas Savienības dalību valstīs visā Eiropas Savienībā, un līdz 2013. gada 1. janvārim visām lidostām jādrošina kapacitāte skrīnēt šķidrumus, aerosols un želēs saskaņā ar regulu numur 300 šķērsvītra 2008, pamatojoties uz pieejamajām tehnoloģijām. Nu, tādi bija rezultāti vakardienas koordinātoru sanāksmē, tāda lēmuma tik piekš šis priekšlikums, kā jūs zināt, tiek izteikts komitoloģijas procedūras ietvaros, tāpēc mums nav šeit tiesības sagatavot kaut kādu formālu ziņojumu un tam līdzīgi. Bet pilnīgi noteikti mums būs sava teikšana, faktiski gala teikšana, mēs teiksim to gala jāvārdu, tad, kad komitejas eksperti nāks klajā ar savu ziņojumu. Un šie priekšlikumi kā jau teicu, dos savukārt vēsti ekspertu komitejai un liks tiem apsvērt mūsu priekšlikumu. Lieliski, Matjus, vai jūs gribētu arī runāt par šo konkrēto jautājumu? Jā, priekšsēdētāji, es vēlēju vienkārši uzdot īsu jautājumu par šīs pēcpusdienas debatēm ar komisiju. Mm, ja mēs, mm, varbūt mēs varētu šo tekstu nodot kolēģiem, lai, tas, lai viņi ar to var iepazīties. Jā, okay, we'll... Jā, labi, mēs centīsimies pārliecināties, ka šis teksts rakstiskā versijā tiek nodots visiem kolēģiem. Tātad pasažieru kompensācija gadījumos, kad aviolīnijas bankrotē rezolūcijas projekts. Koordinātori ir noteikuši termiņu grozījumu iesniegšanai, komentāru iesniegšanai līdz rītdienai, pulkstens 12. Tā, lai par rezolūciju varam balsot plenāru sēdē novembra otrajā plenāru sesijā. Tātad novembra otrā plenāra sesija būs tas laiks, kad rezolūcija tiks nodota balsošanai pēc debatēm par avielīniju bankrotiem, protams. Nākamais - savietojamība kopienas dzelzceļa tīklos. Tātad mutiskais jautājums eh, koordinātori nolēma izteikt rekomendāciju apstiprināt šo mutisko jautājumu un iesniegt šo mutisko jautājumu plenārsēdē arī novembra otrajā plenārsesijā. Tātad divi tādi kā mūsu ziņojumi, jeb divi mūsu punkti šai plenārsēdē tad tiktu izskatīti. Nākamais darba kārtības punkts bija dzimuma līdztiesība. Saņēma vēstuli no dzimuma līdz sieviešu tiesību komitejas, kur viņa lūdz mums iecelt savu pārstāvi. Savu pārstāvi, kas uzņemtos īpašu atbildību par dzimumu līdztiesību un līdzdarbotos komitejā. Nē, nē, nē, neskatieties uz mani māties vairs atkal. Un kā priekšādātājs gribēja lūgt tikau kundzei uzņemties šo lomu. Un ja viņa nepiekristu, tad pēc tam bija tik izteikti Lichtenbergers kundzes nominācija kandidatūra. Tātad ar jūsu atļauju, godātie kolēģi, vispirms lūkšu tikau kundzei uzņemties šo lomu, un ja nu viņa atsakās, tad dosim iespēju rīkoties Lichtenbergers kundzei. Groša kungs ierosināja, ka arī es varētu koordinēt šo darbu, bet, nu, es eh, tomēr pazemīgi atteicos no šī goda. Pie citiem jautājumiem. Apspriedzām, apspriedām kravas koridoru jautājumu, un koordinātori pieminēja vairākas problēma jautājumus, kas jau konstatēti šai ziņā. Mēs vēlējāmies tikai uzsvērt, cik nepieciešama laba sadarbība starp referentiem un nēnu, referentu un nēnu referentiem, un ka šādai sadarbība ir augstākā mērā nepieciešama. Tālāk runājam par klimatu pārmaiņām un debatēm. Koordinātori izmantoja, eh, ap, apliecināja, atbalstīja Alkadrāvī ierosinājumu apspriest klimatu pārmaiņu jautājumus transporta komiteja ar komisijas pārstāvu pirms Kopenhāgenes samita. Uh, konferences decembrī tātad. Tad tālāk eh, pētījums par eiro viņietas ietekmes novērtējumu, eh, arī tāds ierosinājums bija apspriest šo ietekmes novērtējumu, nolēmām šādu prezentāciju lūgt mums likt priekšā un to darīt janvārī. Ir bijis papildu pētījums par eiro viņietu, ko pasūtījis padome. Apmeklējums uz EMSA kuģniecības drošības aģentūru saņēmām ielūgumu no Deroita kunga apmeklēt šo aģentūru un lūdzu teica koordinatoriem, ka, ka reiz divos gados trīs, de, trīs deputāta delegācija var doties uz kādu no aģentūrām, par ko tā ir atbildīga. Es ierosināju, ka šo delegāciju veido Van Dālenkungs un Stērkkungs, kas ir referenti par kuģniecības jautājumiem. Uh, Un šobrīd arī šie dokumenti tiek gatavoti, tātad, lai viņi dodas uz zemes, un arī es pats vai vicepriekšsēdis Rīkē kungs, varētu do, Rīkē kungs varētu doties uh, šai delegācijā. Un visbeidzot, brīfings par preču transportu Alpos, tātad sadarbībā ar Šveici saņēmām programmas projektu, ko ierosina šī Alpu iniciatīvas grupa, un tā ir tāda ekskursija uz Šveici, kas notiks februārī vai martā, un tās mērķis būs informēt deputātus par to, kādā veidā preces tiek nodots no, no ceļu transporta līdzekļiem uz dzelzceļa transporta līdzekļiem. Un tātad, ja kāds vēlas, tad, ir, tad var šo iniciatīvu arī izmantot. Lieliski, tas arī bija viss, par ko runājām vakar koordinātoru sanakt, sanāksmē tālāk nākamā runātāja. Paldies, Fosters kundze. Negribēju gan jūs apturēt, jūs bijat tā ieskrējies ar savu runu. Zinu, jūs gan ilgi zinu, ka tas nav viegli, bet tātad par rezolūciju atgriežoties pie šī jautājuma. Jautājums par aviolīniju bankrotiem. Jūs teicāt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt, un 2. novembra plenārsē tas laiks, kad par to balsosim. Varbūt, ka tas, tas vienīgi, ko stupanīs, bet tur teikts, ka komisija ir uzsākusi konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, un uh, tur teikts, ka mēs atgādien komisijai, ka jāveic novērtējums un tad novērtējumu secinājumu jānodod parlamentam 2009. gadā. Un es vienkārši gribēju lūgt, kur tad ir šie secinājumi, kur ir šie rezultāti, kas bija lūgti mums, ko mēs lūdzām saņemt. Es vienkārši tos nekur neredzu. Jā, labi, atgriezīsimies pie jums ar atbildu šo jautājumu. Es domāju, ka tiem vajadzētu būt komisijas mājas vietnē. Varbūt kāds no sekretariāta varētu mēģināt atrast šos dokumentus. Vēl kaut kas, ko jūs vēlaties teikt attiecībā uz koordinātoru sanāksmi? Tālāk. Tālāk mums ir um, starptautiskais dzelzceļu transports. Un gribu lūgt referentu, vai viņš vēlas kaut ko teikt pirms sākam balsojumu. Lūdzu. Dīter. Jā, paldies priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi. tas, ka dzelzceļa pārvadājumos nav noteikumu, tas vienmēr rada mums problēmas. Par streiki, kā piemēram pagājušajā nedēļā, rada daudz problēmu cilvēku mobilitātei. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība noslēgtu vienošanos ar Startautisko dzelzceļa pārvadājumu organizāciju OTIF. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, lai mēs iestātos šajā organizācijā. Mūsu mērķis ir panākt saskaņotību starp Eiropas kopienu un arī citām valstīm. Mēs, kā Eiropas parlaments, jau pirms sešiem gadiem izteicāmies pozitīvi par e, šo, e, šīs vienošanās noslēgšanu, taču e, šī iestāšanās tomēr nenotika, jo bija dažādas juridiskas problēmas. Septembrī šogad šīs problēmas tika atrisinātas, un tieši tāpēc es gribētu ieteikt, lai Eiropas Savienība iestājas šajā organizācijā. Tātad lūdzu balsojiet par. Lielas paldies Koha kungam. Uh, Varbūt kāds no komisijas ir klāt, kas varētu komentēt. Ja nē, tad eh, tas nav arī obligāti. Tas nozīmē, mēs varam uzreiz ķerties klāt pie balsojuma. Vai mums ir jābalso elektroniski? Mēģināsim bez elektroniskā balsojuma. Visi, kas ir pār, lūdzu paceliet roku. Kāds pret? Vai kāds atturas? Uzskatīsim, ka balsojums ir vienprātīgs. Ļoti labi, Dīter, labi pastrādāts. Vai jūs vēlaties zināt, kādi bija rezultāti? Vai visiem ir līdz balsošanas kartes? Labi, tad rīkosimies oficiāli. Es eh, gribēju balsot vienkārši bez elektroniskā balsojuma, bet šķiet, ka tomēr vajadzēs balsot elektroniski. Tad sākam balsot. Vai visi nobalsoju? Beidzam balsot. Jā, tagad es saprotu. 27 ir pār, neviens nav pret, neviens nav atturējies. Nā, es redzu, ka vēl ir pacēluši rokas 28, 29, 30, 30 cilvēki par, neviens nav pret, neviens neatturējās. Lielas paldies Koha kungam! Apsveicam! Brīnišķīgi! Nākamais punkts. Šķiet, ka vēl mūsu referents nav ieradies. Es vēlētos sveikt Kanādas deputātu un senatoru grupu. Bredborna kungs. Viņš ir Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs attiecībām ar Kanādu. Viņš ir uzaicinājis šos deputātus, un cik tās zinu, viņi ir uh, bijuši dažādās sanāksmēs starp, starp parlamentu delegācijās, lai iepazītos ar mūsu darbu. Viņi vēlas klausīties arī, kā darbojas komitejas. Tāpēc es gribētu novēlēt jums uh, jauku apmeklējumu, daudz interesantu diskusiju un sveicam jūs Briselē. Next is item 9. Nākamais ir devītais punkts. Inteliģento transporta sistēmu ieviešana pašreizējā situācija. Vārdu dod Jensens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau visi komiteja atcerēsies, aprīlī šis parlaments, tātad pirms vēlēšanām, ar lielu vairākumu pieņēma ITS dosie pirmajā lasījumā. Šīs dokumentu kopums ir rīcības plāns inteliģentajām transporta sistēmām. Uh, Tā ir arī pamatdirektīva inteliģentajai transporta sistēmai. Galvenā doma bija darīt kaut ko, lai veicinātu inteliģento transporta sistēmu pielietojumu ceļu transportā, eh, kā arī, kā arī starpmodālajos transporta veidos, tā lai mēs varētu pilnībā izmantot šīs sistēmas. Tādējādi tiktu veicināta drošība, energoefektivitāte un kopējā transporta efektivitāte. Inteliģentās transporta sistēmas var dot daudz labuma, taču e, daudzi uzskatīja, ka ir notikusi kavēšanās šo transporta sistēmu izmantošanā. Tieši tāpēc varbūt ir vajadzīgi standārti, lai nodrošinātu, ka visas interesētās puses zina, kas tieši ir jāpiemēro, kuri standarti ir e, īstie. No parlamenta puses mēs esam jau ilgi pauduši savu nostāju. Jūs noteikti atcerēsieties, ka septembrī transporta komiteja apstiprināja parlamenta nostāju pirmajā lasīmā. E, padome vēl līdz šim nav pieņēmusi tekstu. Zviedrijas prezidentūra ir eh, daudz strādājusi pēdējā mēneša laikā, lai izveidotu nostāju padomē. Šī procesa laikā es eh, un citi ēnu referenti tikāmies ar Zviedrijas prezidentūru. Kopā mums bija divas sanāksmes. Jāsaka, šīs sanāksmes bija visai rezultatīvas. Šo sanāksmi mērķis bija izskatīt 57 eh, grozījumus, ko parlaments sagatavoja direktīvā. Esam eh, izskatījuši katru grozījumu atsevišķi un esam uzklausījuši padomas viedokli, kuri grozījumi ir pieņemami un kuri nē. Tāpat arī eh, vēlēmies uzzināt, kur ir vajadzīgi skaidrojumi. Pozitīvais šajā procesā ir tas, ka mēs redzējām kāda ir padomis nostāja, un izskatījās, ka padomi sāk pievienoties mūsu viedoklim. Mēs vienkārši skaidrojām, ko mēs esam vēlējušies izdarīt ar katru konkrēto grozījumu, un tādējādi Zviedrijas prezidentūrai uh, bija vieglāk pārliecināt katru dalību valsti. Uh, šodien es vēlētos pārliecināties, ka mēs varam aktualizēt uh, mandātu, kāds ir dots e, šai sarunu komandai, man un pārējiem ēnu referentiem. Mums tātad ir vienošanās pirmajā lasījumā, un es vēlētos e, arī pastāstīt šai komitejai, kāda ir pašreizējā situācija un kur mēs vēlamies nokļūt. Protams, ka tas viss tiek darīts saskaņā ar mūsu reglamentu. Zviedrijas prezidentūra cenšas eh, panākt eh, ātru otro lasījumu. Agrīnu otro lasījumu. Tas nozīmē, ka padome sagatavotu eh, savu tekstu otrajā lasījumā, mēs tam piekristu, un tādējādi tas būtu arī mūsu teksts otrajā lasījumā. Protams, mēs nezinām, kad tas notiks, taču mēs vēlamies paskatīties, ko mēs varētu panākt. Mums būs tikšanās šovakar. Tā būs tehniskas dabas tikšanās. Pēc tam mums būs arī trialogs, kur mēs eh, diskutēsim, un tas notiks eh, Strasbūrā 24. novembrī. Tas nozīmē, ka eh, decembra sākumā mēs informēsim komiteju par sasniegto. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem Koham Tikao un Šaneki par ļoti konstruktīvo pieeju šajā procesā. Kopsavilkumā par trialogu Esam uzklausījuši padomis nostāju katrā parlamenta grozījumā. Varam teikt, ka ir jomas, kur mūsu viedoklis ir vienāds. Padome piekrīt, ka ir vajadzīgas prioritā, vajadzīgi prioritāri pakalpojumi vai, pro, vai sistēmas. Mēs nevēlamies, lai padomu šeit izstrādātu standārtus visās inteliģento transporta sistēmu jomās, bet eh, tikai konkrētās jomās. Šīs jomas ir eh, reāla laika satiksmes informācija, dati un procedūras, un tad universālai brīvai satiksmes informācijai, tāpat arī eh, drošas novietošanas vietas smagajām automašīnām un rezervācijas sistēmas. Šīs ir tās galvenās jomas. Mēs vienojāmies par šīm jomām, bet nevarējām vienoties, cik liels uzsvers ir jāliek uz tām. Tāpat mēs esam ierobežojuši, gan parlaments, gan padome ir ierobežojuši uh, specifikāciju piemērošanas jomu. Esam vienojušies arī par sistēmas starpsavietojamību un, kur iespējams, par starptautisko transportu sistēmu um, savietojamību. Dažas dalībvalstis uztraucas, ka, un uh, tad priekšādētājs noteikti zina, kur ir šī dalībvalsts, šīs dalībvalstis tātad ir daudz panākušas šajās jomās, un tāpēc eh, šīs dalībvalstis uztraucas, ka viņu ieguldītās investīcijas varētu tik negatīvi ietekmētas. Tas nebija vienkārši, bet mēs varējām redzēt, ka padomi tomēr virzās uz nostājas izveidošanu. Mēs domājam arī par ilgspējību eh, inteliģentajām transporta sistēmām, un mēs domājam arī par intermodalitāti. Eh, šis jautājums bija ļoti būtisks komitejai. Mēs teicām, jā, Te noteikti ir jāiekļauj ceļu autotransports, bet tāpat ir jādomā arī par intermodalitāti. Mēs uztraucamies arī par tādiem uh, sensitīviem ceļu izmantotājiem, transporta izmantotājiem. Uh, termins, kas tiek izmantots uh, padomas tekstā pašlaik, ir uh, sensitīvi ceļu transporta izmantotāji un uh, satiksmes dalībnieki ar um, ierobežotu mobilitāti. Mums ir jāsaprot, ko īsti tas nozīmē. Tāpat mums ir arī vienošanās par grozīšanas procedūru specifikācijām. Pielikumos e, ir runa par to, ka mēs to varam darīt tikai ar koplēmu procedūru. Mēs nevēlamies dot e, komisijai iespēju pieņemt lēmumu bez konsultēšanās. Ja komisija vēlas pieņemt lēmumu, tad ir jāiesaist arī padomam parlaments. Tad, kur mēs nevarējām vienoties, e, Te ir definīcija par minimālo līmeni inteliģentajām transporta sistēmām, kā arī obligātā piemērojamība ITS sistēmām un uh, programmām. Te ir runa par obligātas piemērošanas līmeni. Šeit dalībvalstis ir ļoti uztraukušās. Tās uztraucas par to, ka būs, izmaksas būs ļoti lielas. Tās arī nezina, kam šīs izmaksas būs jāsedz un ir īpaši ņemot vērā pašreizēju finanšu krīzi, mēs nevaram ļaut uh, komisijai izlemt, kāda mums šīs sistēmas ir jāievieš. Mēs redzam veidus, kā varētu apiet uh, šo problēmu. Mēs varētu šeit iesaistīt uh, citas iestādes, un mēs varētu arī rast veidus, kā izmantot brīvos minimālos satiksmes informācijas standartus, bet galvenais ir, lai būtu standarti, lai tie būtu spēkā un lai tie tiktu piemēroti tad, kad sistēmas tiks izmantotas. Tāpat arī mēs eh, domājām par atbildības noteikšanu. Iesaistītās puses to bieži pieminēja. Ja mēs šo atbildības jautājumu neatrisināsim, tad inteliģentās transporta sistēmas netiks izmantotas plašos apmēros. Tā patiešām ir liela problēma. Nosacījumi par datu aizsardzību ir vēl viena problēma. Mēs vēlamies to ielikt mūsu tekstā. Komisija saka, ka tas nav jādara, jo mums jau ir vispārīgā likumdošana par datu aizsardzību. Tieši tāpēc šajā tekstā tas nebūtu jālaik iekšā. Taču vispārīgie noteikumi par datu aizsardzību paredz, ka pastāv iespēja ievietot speciālajās tiesību aktos noteikums par datu aizsardzību. Mēs vēlamies izvairīties no tādas visu uzraugošas sabiedrības izveidas. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi konkrēti noteikumi par datu aizsardzību. Rīgadējā programma ir, ir radījusi diskusijas. Komisija paredz veidu, kā strādāt, un tā ir apsolījusi arī sagatavot jaunu tekstu par atbildību. Mēs ceram, ka komisija mums palīdzēs novest šo procesu līdz galam. Mēs esam izdarījuši kopsavilkumu par rezultātiem, kādi tika sasniegti pirmajā trilogā, un tie, šis kopsavilkums ir nodots arī ēnu referentiem. Es vēlētos, lai komiteja apstiprina mandāta pagarināšanu šīm sarunām. Tas nozīmē, ka mēs uzsāksim īstās sarunas, kur mēs vēlēsimies, kur mēs vēlamies aizstāvēt galveno parlamenta viedokli. Galvenie punkti, par kuriem tiks diskutēts, būs tie punkti, kur mēs neesam viensprātis ar uh, padomi tātad atbildība, obligātā piemērojamība un datu aizsardzība. Ir arī uh, citas problēmas šie sensitīvie ceļu transporta izmantotāji un konsultatīvā grupa un tā tālāk. Jebkurā gadījumā es eh, vēlētos dzirdēt ēnu referentu viedokli par šiem jautājumiem. Jāsaka, es centos iegūt tādu visaptverošu pieeju uh, bet ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanās spēkā, cilvēki varbūt uztrauc par to, kas notiks, ka varbūt mēs rīkomies pārāk ātri. Tāds nebūtu nav bijis mans nolūks. Mums vienmēr ir iespēja pateikt, ka mēs nevēlamies šo uh, dokumentu pieņemt agrīnajā otrajā lasījumā, ja kaut kas notiks ne tā, kā mēs to vēlamies. Bet mēs redzam šeit arī iespēju. Zviedrijas prezidentūra izmanto dialogu uh, lai varētu ietekmēt sarunas padomē. Un šis dialogs ir bijis ļoti rezultatīvs. The, uh, been... Arī komisija ir pieaicināta. Es labprāt uzklausītu komisijas viedokli, tīpaši par obligāto piemērojamību. Padome uztraucas par izmaksām. Es vienmēr esmu teikusi, ka, protams, ka var rasties eh, dažādas vajadzības investīcijām, taču šīs investīcijas ļoti ātri atmaksāsies. Un īstenībā šīs investīcijas nebūtu nav lielas, ja tās salīdzina ar, eh, ar investīcijām ceļu izbūvē, Lastly, I would say ERTMS un citur. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mums varbūt vajadzētu izskatīt komitoloģijas procedūru. Arī tā mainīsies pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un iespējams, ka e, deleģētie tiesību akti būs savādāki un šis teksts būs jāmaina. Pēdējais. Komisija vienmēr cenšas izmainīt uh, tekstu. Tas rada mums grūtības. Komisija vēlas, lai būtu mazāk punktu un vairāk tiktu iekļauts apsvērumos un pielikumos. Protams, ka tas mums ir jāņem vērā. Komisija nebūtu nevēlas visu iekļaut no mūsu viedokļa tekstā, bet eh, mums, protams, šis jautājums būs jāspriež. Ja mēs pieņemsim šo tekstu agrīnajā otrajā lasījumā, tad teksts būs pieejams 10. decembrī. Mums būs e, transporta komitejas sēde 2. un 3. decembrī. Tas nozīmē, ka mēs, mums būs iespēja komitejā vēlreiz apspriest šo jautājumu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Paldies Jensens kundzei! Glad to see. Esmu priecīgs redzēt, ka komisijas ieradumi ar vienu ir tādi paši. Tad, tad komisija vēlas visu tekstu iekļaut apsvērumos, nevis punktos. Kohkungs, Dīters, lūdzu. Jā, liels paldies, priekšēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Jensens kundzei par viņas labajiem priekšlikumiem. Es domāju, ka ITS ir ļoti interesants pasākums, taču tas ir arī grūts un sarežģīts eh, jautājums. Ir eh, ļoti daudz iesaistīto, ir ļoti daudz, ko skar šis jautājums, un tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu būt ļoti prātīgiem balsojumā. Nav nekādas jēgas, ka mēs vienkārši akceptējam um, Zviedrijas prezidentūras iesniegtos tekstus. Nākamais. Dalībvalstis principā piekrīt eh, tām, kas ir iekļautas saturā. Visi saka, ka inteliģentās transporta sistēmas ir e, laba lieta. Taču, kā jau Jensens kundze, te, kundze, kundze teica, finanšu krīzes apstākļos eh, dalībvalstis neredz iespēju, ka tās varētu mm, ātri ie, ies, piemērot šīs sistēmas. Tieši tāpēc es domāju, ka vajadzētu domāt par rentablām sistēmām un ilgspējīgākas satiksmes izveidi. Ja ir runa tikai par nelielu daļu no konjunktūras programmas dalībvalstīs, tad eh, mēs varētu izmantot eh, šo, šo finansējumu nelielu elementu e, ieviešanai. E, Galvenais, protams, būtu izvairīties no satiksmes negadījumiem, tad jau mēs būtu daudz ko panākuši. Protams, ka ir daudz ko darīt. Inteliģentās transporta sistēmas mums varētu palīdzēt eh, pārvarēt ekonomisko krīzi, tai nevajadzētu šo krīzi sāsināt. Nākamais eh, padomē parlamentam un komisijai ir ļoti lielas viedokļu atšķirības. Es domāju, ka šīs uh, atšķirības ir daudz plašākas nekā tās uh, aprakstīja Jensenis kundze. Vakar es saņēmu uh, mm, projektu no padomes, un te ir viss uh, izmainīts. Galvenie punkti ir iekļauti apsvērumos, apsvērumi ir iekļauti punktos, punkti ir samainīti, un, manuprāt, uh, e, man ir aizdomas, ka tas ir pārrakstīts, lai mums nedaudz kas apmānītu. Š, tagad vairs nav saprotams, kas ir piemērojams un kas nē. Tieši tāpēc es uh, Eh, jūtos nedaudz apmānīts, man nepatīk veids, kā mēs strādājam. Es domāju, ka ir svarīgi, lai daži pasākumi patiešām būtu obligāti piemērojami. Ja mana grupa eh, tiešām vēlēsies balsot agrīnajā otrajā lasīmā, tad mēs vēlamies, lai tiktu piemēroti standarti, lai tiktu atrasinātas visas savstarpējās savietojamības problēmas. Ja tas netiks darīts, tad mūsu grupa nebalsos agrīnī otrajā lasīmā. Es, protams, ceru, ka mēs varēsim vienoties tuvāko dienu laikā par kompromisu. Protams, mums ir laiks eh, vest sarunas, taču nevajadzētu tā, ka mēs pakļaujamies citu spiedienam un ātri pieņemam šo tekstu otrajā lasījumā. Paldies, kungam tālāk sociālistu vārdā Altendroja kungs. Paldies priekšsādotē. Pirmkārtām gribēju atvein, atvainoties, tik augu kundze ir mūsu ēnu referenti, viņi nevarēja šodien pievienoties. Un tā tad runāšu viņas vārdā. Es gribēju arī pateikties referentē par šo ļoti skaidro izklāstu attiecībā uz ziņojumu un par ļoti lielisko sadarbību, ko viņi nodrošināja ar ēnu referentiem. Jautājums tiešām ir nozīmīgs. Runājam šeit par inteliģento transporta sistēmu, kas, manuprāt, varētu atvērt durvis uz ļoti daudz iespējām, lieliskām iespējām, un tas var ļoti pozitīvi ietekmēt ceļu satiksmes drošību, kā arī transporta efektivitāti, kā arī daudz citus aspektus satiksmē. Un kā vienmēr, dalību valstis atkal izmanto šo argumentu par cenām. Nu, tas nav nekas jauns. Ko tad mēs šeit darām? Mēs šeit veidojam struktūru. Struktūru, kas būs spēkā turpmākajiem 10-20 gadiem. Es domāju, ka tas ir tā vērts. Mūsu vēsts kopumā ir tāda, ka mēs vēlamies atbalstīt jūs, Jensens kundze, turpinās sarunas. Mēs zinām, kāda ir padomas nostāja, ka tā joprojām ir ļoti tāla atsevišķos izšķirīgos punktos no mūsu nostājas. Un mēs tiešām ceram, ka nu, šis at, domstarpības tomēr varēs mazināt. Mēs varēsim tuvināties savās nostājās pēc iespējas pirmā lasījuma ietvaros, bet nu ir trīs prioritātes, no kurām nevaram atteikties. Pirmām kārtām datu aizsardzība. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Domāju, ka šim noteikumam jābūt iekļautam šajā tiesību aktā. Jūs jau pieminējāt to. Uh, Mums gan ir data aizsardzības direktīva, jā, bet mums ir vajadzīga skaidra un gaiša atsauce arī šajā tekstā, lai pārliecinātos, ka dati tiek izmantoti anonīmi un ka tie tiek pārstrādāti korekti. Un, lai tiek tiktu nodrošināt šo datu slepenību arī jauno tehnoloģiju kontekstā. Otrā prioritāte ir atbildības noteikšana, kas tiek piešķirt šiem nacionālajām struktūrām. Nu, un, protams, arī minimālie ITS standarti. Tas, protams, nebūs viegli, es domāju, par to būs ļoti grūti vienoties. Bet domāju, ka jāmēģina, jāmēģina pie šīm prioritātēm pieturēties arī sarunu vešanas laikā. Nu, noslēgumā mana grupa uzticas jums, referents kundze arī ēnu referentiem, arī ēnu referentiem uzticamies. Protams, ka ir jāizvērtē detalizētāki šie rezultāti, kas nāks gaismā sarunu gaitā. Un varbūt jūs pie mums varat vēlāk atgriezties par tiem pastāstīt. Bet domāju, kas attiecas uz laika grafiku, tad saprotu, ka nākamā sanāksme būs decembra sākumā, un tad mēs jau varēsim izvērtēt rezultātus sarunām un varēsim pieņemt gala lēmumu. Nu, un tad, nu, šobrīd, manuprāt, varam jums tikai dot zaļo gaismu un turpināt. Brepols kundze zaļo grupas pārstāv lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribēju teikt lielu paldies Jensens kundzei. par ļoti, ļoti informatīvo izklāstu attiecībā uz to, kas notiek ar šo dokumentu. Un arī gribēju minēt, kāds tad ir mūsu domas. Ir pāris punkti, kurus gribēju uzsvērt šai saistībā. Pirmām kārtām. Mana grupa zaļie ir satraukušies par Tieši to, ko norādīja arī Kohkungs, padoms dokuments tika mums nosūtīts ļoti vēlu. Un viņš turklāt norādīja, ka struktūra ir pilnībā mainīta šai dokumentā. Esam par to nobežījušies. 9. novembrī mēs saņēmām dokumentus, uz kuriem datums ir 30. oktobrs. Tas ir desmit dienas pēc to sagatavošanas mēs saņēmām tos. Un es domāju, ka mums skaidri un nu, gaiši jāpasaka, ja, ja padome vēlas panākt vienošanos otrajā lasīmā, tad šādā veidā nedrīkst rīkoties. Te beidzot jāsāk attiekties ar cieņu arī pret citām institūcijām. Turklāt gribēju uzsvērt, ka Eiropas parlaments pieņēma ļoti skaidru nostāju pirmajā lasījumā par šo ITS direktīvu. Un domāju, ka būtiskākie rezultāti pirmajā lasījumā ir tīpaši viss šis jautājums attiecībā uz no, obligātiem noteikumiem, trīs galvenās prioritārās jomas, kā arī e, intermodalitāte un datu aizsardzību, uz ko ļoti daudz šeit atsaucās, ir ļoti svarīgi. Protams, mums jāaizsargā arī visvairāk riskam pakļautākie lietotāji. Jautājums par atbildību. Es varu arī citus svarīgus jautājumus šeit uzskaitīt. Jautājums, kurus parlaments atbalstīja ar lielu vairākumu. Turklāt ir arī skaidrs, ka ļoti daudzās jomās mūsu nostāju atbalstīja arī Eiropas komisija. Un tomēr padomas nostāja šķiet paliek pilnīgi neskaidra. Viņi nāca klajā tikai ar pavisam nelieliem solīšiem mūsu virzienā, bet ļoti grūti pateikt, kādā virzienā tad kop teksts iet kopumā šobrīd. Un tāpēc es tikai gribēju skaidru un gaišu pateikt šajā posmā, ka mūsu grupa zaļie būs vairāk nekā ar mieru apspriest visu šo saturu ar ēnu referentiem un cīnīties ar padomi jo vēlamies tomēr pārliecināties par to, vai mums ir iespējams panākt šo vienošanos jau otrajā lasījumā. Bet domāju, ka mums skaidri un gaiši jāpasaka, ka vienošanās pamatā pilnīgi noteikti ir jābūt eh, pirmā lasījuma nostājai, ko parlaments arī pauda. Paldies, saka priekšsādātājs. ECR grupas vārdā Fosters kundze lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Paldies Jensens kundzei par šo ļoti visaptvarošo paskaidrojumu. Man šis jautājums ir, ka, ir kas jauns un pāris jautājums, tāpēc vēlos uzdot arī pāris precizējums lūgt. Nu, varbūt tā nav Jensens kundze, kas varēs man atbildēt, varbūt kāds no komisijas būs gatavs atbildēt. Es domāju, ka ir pats par sevi saprotams, ka mums apkārt ir visas šīs inteliģentās transporta sistēmas jau vairāk des, kā desmitiem gadu. Vienalga, vai mēs runājam šeit par kuģniecību vai aviāciju vai, vai citām jomām vai autoceļu satiksmi. Domāju, tas augstu vērtējums un tas ir. Uh, tas devis daudz labuma, gan drošības jomā, gan citādā veidā. Jautājums precizējumiem ir šāds. Es te runāju par vieglajām privātajām automašīnām. Pārējie kolēģi šķiet pāris punkts arī minēja šai saistībā. Ja, piemēram, mēs skatāmies uz autoražotājiem un es nonākšu pie tā, ko gribu teikt pēc mirkļa, tad vai šai dokumentā mēs sakām, ka būs obligāti visām automašīnām, vienalga kāds to svars, eh, apjoms, jauda, sākot no dārgākām līdz lētajām automašīnām, ka autovadītājiem būs jāiekļauj, jāiekļauj automašīnas struktūrā šīs melnās kastes. Manuprāt, tas diezgan dārgi. Ja tā ir, tad tādā gadījumā jāuzdod jautājums par privātajiem datiem, jā, par datu aizsardzību. Vai automašīnā būs kaut kas, kas ļaus tai sekot, vai tas būs kāda izsekojamība, jo, protams, ka ir iespēja ieslēgt, lūk, mobilo telefonu, vienalga, kur mēs arī neatrodamies, un uh, tikpat labi to var arī izslēgt. Tātad vai mašīna seko šāda veida uh, darbībām? Man jābūt pārliecinātai, kā tad būs šī personas datu aizsardzība šai saistībā. Un visbeidzot, Runājot par harmonizāciju tehnoloģiju jomā, šķiet, ka mums tika likt saprast, ka kaut kāda secinājuma ir izdarīta, bet šķiet, ka autoražotāji nāk lē ar visdažādākajām tehnoloģijām gadu gaitā. Kurš tad gal galā būs tas, kas nolems, kura tehnoloģija ir vispiemērotākā, kura tehnoloģija jāiz, jāizmanto katrā jomā? Jo, piemēram, atsevišķās valstīs var būt ļoti labas un ļoti atšķirīgas tehnoloģijas. Harmonizēšanas ziņā um, tas būs ļoti svarīgs aspekts. Tātad tie, tie punkti, ko es gribēju uzsvērt, un es prot, vēlētos, lai komisija atbild uz tiem. Paldies par uzmanību. Bradborn kungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Tieši tāpat kā Fosters kundze, arī es esmu nobažījies par šo priekšlikumu ir tīpaši attiecībā šīm jaunajām melnajām kastēm, kā tās sauc presē, ja, tas būs, ob, ja tās būs obligātas jaunās automašīnās. Tieši tā kā Jensens kundze jau arī teica savās sākuma piezīmēs, tas var būt vēl viens solis ceļā uz, ko, uz uh, tādu kontrolētu valsti. Es domāju, ka mēs nedrīkstam pat apsvērt šādu iespēju. Nu, tieši tā kā Fosters kundze teica, ir citas jomas, kur mēs pieņemam, ka, lūk, mūs izsako, lūk, mobilē telefonu tam līdzīgi, bet varbūt mums nevajadzētu vēl papildināt šo jomu, kādā var sekot mūsu rīcībai, kā var mūs uh, uzraudzīt. Viss šīs iekārtas šķiet ierosinātas ar vislabākajiem nodomiem bet es domāju, ka nemaz nevajag īpaši plašu iztēles izdomas lidojumu, lai mēs saprastu, ka var to, tās izmantot arī citiem mērķiem. Un tāpēc es gribētu būt pret jebkādu obligātu šādu melno kastu ieviešanu. Nu, ja tas ir tas mīnus, kas nāk līdzi, tad eh, es nevaru tomēr to noliekt. Nu jā, pluspunkts savukārt, kā Jensen kundze arī teica, uh, ir joma, kur es atbalstu, un tas ir šis drošais smago automašīnu novietošanas veids. Ir veikts pētījums komisijā šķiet pirms 18 mēnešiem, un tur tika konstatēts, ka ir ļoti būtiski eh, nu, tādi karstie punkti, problemātiskie punkti. Ir īpaši, piemēram, Lielbritānijā. Daudz no tiem arī pie Birmingemas Nu, tie ir konstatēti kā vienīgie punkti, kas ir valsts iekšienē, kur notiek noziedzība un kas ir saistīta ar šo automašīnu novietnēm. Nu, ir īstenot arī atsevišķi izmēģinājumu projekti, piemēram, pie Lamanša kanāla un tam līdzīgi, bet progress ir bijis ļoti lēns. Un domāju, ka šī joma ir tā, kur mēs pilnīgi noteikti varētu detalizētāk virzīt jautājumu uz priekšu, drošu smagu automašīnu novietnes autostāvvietas eh, ir jā, tādām ir jāpastāv. Es domāju, ka nav pietiekams politiskais mu, mu, mudinājums šobrīd veidot šādas autostāvvietas. Tiek zādzības, kas tiek izdarītas no automašīnām, ir milzīgas apjomā. To rada nozied, noziedzību šādās autostāvvietās. Un šis jautājums ir jārisina. Jo mums ir jāpasargā iedzīvotājs nekad ne tikai no finansiālajām sekām, bet ir jāaizsargā gal galā iedzīvotāji, kas stūrē šos, eh, šīs smagās automašīnas. Paldies Bradbārnu kungam. Ne, ļaujiet man paturpināt to, ko jūs teicāt. Es arī uzskatu, ka droši smago automašīnu auto stāvvietas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums Tomēr vienmēr pastāv dilēma, tikko mēs liekam priekšā nodrošināt drošu autostāvvietu smagajām automašīnām vietējie iedzīvotāji uzreiz eh, metas demonstrācijās, jo viņi nevēlas, lai viņu mājām blakus tiek novietot šīs smagās automašīnas ir ļoti grūti izveidot šādas autostāvvietas eh, kaut kur ļoti nomaļā vietā savukārt. Protams, to nevar darīt ir pilsētas centrā, bet domāju, ka pētījumi ir jāīsteno, ir jāmēģina rast iespējas, kur veidot šādas drošas smago automašīnu novietnes. Un domāju, ka tie ir divi kriteriji. Viens ir šī drošība, drošības aspekts, un otrs ir arī drošums. Jo, ja smagās automašīnas tiks novietots uz ceļa, uz gar ceļa malām, tad, protams, tas traucē ceļu satiksmes drošībai, tas pasliktina ceļu satiksmes drošību. Un es domāju, ka tas nav pieļaujams. Es domāju, ka ir uh, tikai pareizi to uzsvērt šo jautājumu, un Jensens kundze arī varētu savā prezentācijā to pieminēt vēl vairāk. Tā ir liela problēma ar šīm smago automašīnu stāvvietām. Eiropas Savienībā un arī Lielbritānijā īpaši. Tātad komisijas vārdā Cilmans kungs, Cilman kungs. Jā, lūk, jūs pašā aizmugurē sēžat. Tātad Tilman kungs, jeb Tilman kungs, jums vārds. Paldies! Pirmām kārtām gribēju pateikties referentai par lieliski paveikto darbu. Esam saņēmuši atbalstu no šīs komitejas visa pirmā lasījuma gaitā. Un domāju, ka tas ir devis savu ieguldījumu pašreizējā situācijai. Jā, padomē bija vajadzīgs diezgan ilgs laiks, lai tā nāktu, nonāktu līdz šim punktam, līdz šim diskusiju punktam, bet var uzreiz jau jums pateikt, ka mums ir tāda sajūta, ka padomu un parlaments eh, nevarēs eh, šajos trialogos, kas nu pat notika, uh, nu, kas notika ļoti konstruktīvā un atklātā atmosfērā, ir identificējuši šos problemātiskos punktus, kur iespējams potenciāli var panākt vienošanos. Un tāpēc turpmākajās dienās un nedēļās varēsim rīkoties tālāk un censties panākt ātru šī dokumenta apstiprināšanu. Gribu šeit atgriezties pie vairākiem komentāriem, ko izteica deputāti par virkni jautājumiem, patiešām domāju, ka ir plaša vienošanās, ka visām iesaistītajām pusēm, tostarp arī padomēji, ir visas puses ir viensprāts par mērķiem un par to, kas nepieciešams transporta sistēmai. Mēs zinām, ka šis dokuments var dot milzīgas priekšrocības, tas var uzlabot drošumu, ceļu satiksmes drošību un var palīdzēt samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Diemžēl gan komisija nevarēja nākt klajā ar tādu ITS, kas attiektos uz visām transport, visiem transporta veidiem. Mēs skaidri, ņem, mēs esam ņēmuši vērā parlamentu vēlmu šajā ziņā, strādājam pie tā, bet jāsaka, tas ir ļoti ambiciozs projekts. Šobrīd esam aprobežojušies ar autosatiksmes piesaisti citiem satiksmes veidiem. Arī tas ir ambiciozs projekts. Un detalizētāk uz to paskatoties, redzam, ka tas nebūtu nav tik vienkārši. Ir tīpaši tad, kad runājam par līdzekļiem, kas nepieciešam projektam. Protams, ka ITS investīcijas no otras puses skatoties kopā ar infrastruktūras investīcijām, eh, ja salīdzinām ar to, kas nepieciešams, šobrīd ir 10% no visām infrastruktūras izmaksām. Ir arī tādi piemēri, kur ir 1-2% no kopējām izmaksām un tā tālāk, bet savukārt efektivitātes ieguvumu uh, ja tos rēķinam kā atdevi no investīcijām, piemēram, drošībā, efektivitātes uzlabošanā, tad jāsaka, šīs priekšrocības ir milzīgas, atdevi ir milzīga. Par detaļām, par ko vēl nav vienošanās. Datu aizsardzība. Ir tikai dabīgi, ka galvenais jautājums, pri, pri, privātdāta aizsardzības jautājums mums ir prioritāte. Un tā tas ir bijis jau no paša sākuma. No paša sākuma esam uzskatījuši to par ārkārtīgi būtisku. Tāpēc esam savā priekšlikumā arī skaidru un gaišu pateikuši, ka privātie dati ir jāaizsargā, ir privātums jārespektē un jāievēro viss, kas teikts jau Eiropas direktīvā. Un tas ir īpaši svarīgi šī dokumenta ietvaros. Es, protams, labprāt vēl stiprinātu personas datu aizsardzību, bet es gribu uzreiz teikt, ka tas ir saistīts ar juridiskām metodēm un tehnikām. Ja mēs kaut ko iekļosim atsevišķi sektorālā direktīvā, tieši tā kā šobrīd, kad runājam par ITS, un tad pēc tam mēs mainam šos vispārīgos noteikumus, tad tādā gadījumā šiem jānodrošina pilnīgi saskaņota, jo citādi varam nonākt situācijā, kur vispārīgie notikumi attiecībā uz dat, at, at, attaisardzību ir viena lieta, bet sektora noteikumi savukārt netiek tiem līdz, tas ir kaut kas pilnīgi cits, un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc komisija nevēlas iekļaut šai direktīvā papildus noteikumus par datu aizsardzību iekļaut tekstu, bet vienkārši iekļaut atsauci, ka ir strikti jāievēro pašreizējās direktīvas noteikumi. Jo Tādā veidā jebkura veida grozījuma pašreizējā datu aizsardzības regulā tiktu tālāk uzreiz īstenot caur šo sektorālo direktīvu, kas attiecas uz atbildību. Tas, tas bija jautājums, ko minēja vairāki deputāti. Atbildība, manuprāt, ir jānosaka specifiskos dienestos, par ko mums jāvienojas. Autostāvvietas smagajām automašīnām ir jautājums, kas minēts jau vairāk kārt, un tas ir viens no piemēriem. Zādzības, kas notiek smagajās automašīnās, maksā apmēram 8 miljardus eiro gadā. 8 miljardus eiro. Līdz ar to, manuprāt, tiešām ir kaut kas jādara lietas labā, lai aizsargātu šīs automašīnas, kamēr tās ir novietotas autostāvvietnēs. Doma ir tāda, ka ir jāizveido sistēma, saskaņā ar kuru automašīnu šoferi varētu jau iepriekš rezervēt sev vietu stāvvietā, tātad plānot savu ceļojumu iepriekš, lai ne, nerastos nekāda konfliktā, kā tas šobrīd, lūk, piebrauc smaga automašīna, nav vietas, kur novietot automašīnu, viņiem tepat laikā ir jāievēro braukšanas laiks un noteikumi, kas ar to saistīti, viņi nevar doties tālāk, jo citā tas var būt bīstam, un viņiem vienkārši nav ko automašīnu, kur novietot. Uh, Saistībā ar šo aktivitāti, saistībā ar šo aktivitāti savukārt ir fakts, ka, ka ja viņi nevar sameklēt eh, vietu, pat ja viņi ir iepriekš to rezervējuši, tad tas kaut kas ir jāmaina šajā situācijā. Un tad, tad mēs varam spriest un domāt par to, kā uzlabot situāciju. Un jautājums par atbildību. Šeit jāsaka, tiešām līdz šim nav tik skaidri risināts, bet mēs esam atvērti visādiem ierosinājumiem, esam gatavi strādāt pie tā. Domāju, ka pats galvenais problēma jautājums ar parlamentu un padomu šobrīd šķiet ir šī obligātā piemēro, piemērojamība. Komisija ir ierosinājusi, ka tajos gadījumos, kad pakalpojumi tiek definēti, tad viņi ir arī jāpiemēro, jo citādi nav loģiski mūsuprāt atstāt šo piemērošanu dalību valstu ziņā un tā nonāk pie fragmentētas sistēmas. Teiksim, vienā dalību valstī tiek īstenoti šie standarti, citur nē. Ne bet tas attiec uz to, kā de definējam pakalpojumus. Tas pakalpojumus, protams, ietverts arī smago automašīnu, autostāvvietas un citi minimālie pakalpojumi, bet man ir tāda sajūta, ka vienošanās būtu iespējama par svarīgākajiem pakalpojumiem. Komisija ļoti labi redz šīs četras prioritātes jomas, ko parlaments identificē pirmajā lasījumā. Mēs uzskatām tās par tādu sākumu punktu, Mēs ar prieku strādāsim kopā ar parlamentu un padomu, lai rastu risinājumu šajās jomās, arī attiecībā uz obligāto piemērošanu, lai izvairītos no jebkādas fragmentācijas Eiropas Savienībā. Paldies! Mēs paldies Tilmana kungam. Jensens kundze, vai jūs eh, vēlaties atbildēt? Šķiet, ka kolēģi ar prieku dos jums mandātu, tad jums un ēnu referentiem, lai jūs varētu turpināt sarunas. Uh, Es nedzirdēju, ka kāds kolēģi izteiktos pret to. Tas nozīmē, ka jūs varat turpināt strādāt. Vai jūs vēlējāties ko piebilst? Pirmkārt, es vēlētos pateikties ēnu referentiem par viņu teikto. Jā, mēs esam saņēmuši tekstu no padomas, bet mēs par to nespriedām. Mēs spriedām par saviem grozījumiem un e, ņēmām par pamatu tieši to, kas ir minēts mūsu grozījumos, un vēlējāmies panākt, lai padome tos akceptētu. Mums vajadzētu turpināt strādāt šādā veidā. Protams, mums ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem. Kā jau Kohkungs teica, gala versija tekstam ir ļoti izmainīta. Mums ļoti vajadzēs pārskatīt šo um, galīgo versiju. Daži pieminēja drošas novietnes smagajām automašīnām. Šo jautājumu esam ļoti rūpīgi apsvēruši šajā komitejā pēdējo gadu laikā. Ir bijuši divi pilotu projekti, viens no tiem vēl turpinās. Ir izveidota sistēma smago automašīnu šoferiem, rezervācijas sistēma, kur viņi var rezervēt novieš, novietošanas vietas. Beļģijas prezidentūra man ir tad, turp, nākamā Beļģijas prezidentūra man ir apsolījusi, ka, tās, ka tā ievietos to savā darba kārtībā. Dažas dalībvalstis uzskata, ka šī sistēma ir ļoti laba, bet eh, galvenā problēma šķiet ir tā, ka dalībvalstis nevēlas, lai šis pienākums būtu valsts rokās. Katrā gadījumā mēs eh, vēlamies nodrošināt, lai smago automašīnu šoferi varētu uh, normāli novietot savas automašīnas, un man neinteresē, kurš par to rūpēsies. Es vienkārši vēlos, lai šī sistēma eksistētu. Es domāju, ka mums vajadzētu likt uz to uzsvaru arī šajā komitejā. Tieši tāpēc esmu priecīga, ka e, šis jautājums ir iekļauts kā viena no jomām, ko mēs uzskatām par obligātu. Es domāju, ka mums vajadzētu rūpīgi pie tā strādāt. Paldies! Fosteris kundze, jūs vēlējāties ko piebilst? Jā, pavisam īsi. Īsi jautājums. Es pieminēju melno kastu problēmu par to, ka šai tehnoloģijai jābūt obligātai privātās automašīnās. Es ļoti labprāt dzirdētu atbildi no komisijas. Tielman kungs. Jā, es atvainojos, es aizmirsu šo punktu, uzstājoties. Te nav runa par melnajām kastēm. To vajadzētu skaidri noteikt. Šīs melnās kastes ir vajadzīgas, lai izpētītu, kas ir noticis negadījuma laikā. Šeit nav runa par melno kastu ievietošanu privāta automašīnās. Vai jūs sapratāt, Fosters kundze? Jā, viss kārtībā. Es vienkārši uztraucos, vai jūs dzirdējāt, jo šī atbilde tika sniegta ļoti klusu. Uh, Ļoti labi, kā saka ģenerālis Makārturs, mēs varam atgriezties pie šī jautājuma nākamajā sanāksmē. Cerams, Jensens kundze, tad jūs varēsiet mums pavēstīt kaut ko vairāk par to, kas būs noticis. Lielas paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir ziņošanas formalitātes kuģiem. Un tas ir tikai viens vienīgs cilvēks, kas var par to runāt, un tas ir Stērka kungs. Lielas paldies priekšādētāji. Pagājuši gadu, ja es nekļūdos, komisija nāca klajā ar priekšlikumu. Es atvainojos, tas bija šī gada sākumā. Tika izverdzīts priekšlikums paziņojuma projektam, kā arī priekšlikums direktīvai, lai nodrošinātu uh, ka īsos kuģu pārvadājumos šī sistēma varētu būt vienkāršāka Eiropas Savienības ietvaros. Šķiet, ka es saprotu, ko viņi vēlas ar to panākt, un es to pilnībā atbalstu. Piemēram, ja kravas automašīna dodas no Rostokas Baltijas jūrā uz Porto, tad mēs nevēlamies, lai e, šim kuģim vajadzētu kaut kur apstāties. Kuģim ir jāizpilda dažādas formalitātes. Piemēram, ja kuģis ir sācis savu ceļu Sanktpēterburgā, pēc tam uh, dodas uz Eiropas Savienību un uh, apmeklē vairākas ostas Eiropas Savienībā un ieved šeit preces, kas paliks Eiropas Savienībā, tad rodas daudz dažādu administratīvu lietu, ir jāizpilda daudzas veidlapas un tā tālāk. Uh, Tieši tāpēc eh, kuģniecība, kas ir vidē draudzīgs transporta veids, nav konkurētspējīgākais transporta veids. Mēs esam radījuši problēmas, un kuģniecībai ir grūti konkurēt ar autotransportu. Tieši tāpēc es ļoti labi saprotu, ko komisijas šeit cenšas panākt. Komisijas priekšlikums E, īsnībā šeit ir trīs ģenerāldirektorāti, kas pie tā strādā. Tas ir muitas ģenerāldirektorāts, veselības ģenerāldirektorāts. Jūs e, noteikti saprotat, ir jāpārbauda divas tās preces. Tāpat šeit strādā arī transporta ģenerāldirektorāts, jo pats par sevi tā ir transporta lieta. Cik tālu es saprotu, ir notikusi ļoti laba sadarbība starp šiem trim ģenerāldirektorātiem, taču Uh, līdz šim šī lieta nav pavirzījusies tālu uz priekšu. Es domāju, ka parlamentam mums vajadzētu veicināt uh, komisijas sadarbību. Ja mēs nepanāksim sadarbības starp muitas, veselības un transporta iestādēm, tad mēs nevarēsim šeit panākt labus rezultātus. Tas bija galvenais punkts, ko mēs vēlējāmies uzsvērt. Nākamais Īsi sakot, eh, ar komisijas priekšlikumu, komisija ar komisijas priekšlikumu vēlas panākt standartizētas formas. Tātad, lai veidlapas būtu pieejamas elektroniski un lai ar tām varētu arī apmainīties elektroniskā veidā. Man par lielu pārsteigumu daudzās ostās tas vēl nav iespējams. Visas šīs elektroniskās datu apmaiņas sistēmas vajadzētu uh, apvienot kopīgā jūras tīklā, kas pašlaik tiek izmantots uh, jūrā, lai kontrolētu kuģus un lai nodrošinātu drošību uz uh, jūras ceļiem. Tātad mums ir jāizmanto vienas pieturas aģentūra šāda veida informācijai. Šķiet, ka galvenā doma, un to es pilnībā varu atbalstīt, un es ceru arī, ka mani kolēģi to atbalstīs, ir izvairīties no sajukuma pašlaik šis sajukums ir pārāk liels. Mums sistēma ir jāmodernizē un jādara tas pēc iespējas ātrāk. Ir vairāki punkti, kuros es šeit nevēlos iedziļināties priekšsēdētāji, taču ir arī tādi punkti, kur es kā referents vēlētos likt uzsvaru. Mums ir jānodrošina, lai 2010. gads šis uh, termiņš būtu galīgais termiņš Esmu dzirdējis, ka tas sot tehniski grūti izdarāms, ka mēs nevaram panākt to ātrāk. Taču mums ir jāpasteidzina dalību valstis. Ja mēs vēlamies panākt to līdz 2013, 2010. gadam, tad es domāju, ka līdz tam laikam mēs jau būsim nedaudz tikuši vaļā no ekonomiskās krīzes, un tieši tāpēc transports būs nepieciešams, un transporta pakalpojumi būs vitāli svarīgi. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi dažādi transporta veidi. Šī vienkāršošana ir jāveic līdz 2010. gadam. Tas nozīmē, ka visiem jābūt pievienotiem elektroniskai transporta sistēmai un jābūt pieejamām elektroniskām veidlapām un tā tālāk. Ir kāds sarežģījums. Komisija nav noteikusi laika grafiku, bet uh, šī problēma dalībvalstīm ir ļoti svarīga, tātad valoda. Tas vienmēr rada problēmas Eiropas Savienībā. Un, diemžēl, dalībvalstis nezina, kā šo problēmu atrisināt. Vai visi varētu izmantot savu dzimto valodu, to mēs pašlaik darām, bet tas var radīt problēmas. Vai mēs ierobežosim sevi tikai ar tām valodām, kas eh, tiek izmantotas kuģniecības eh, starptautiskajā organizācijā, un tās ir trīs valodas. Vai mēs rekomendēsim eh, valodu, kas tiek izmantota civilajā aviācijā, tā ir angļu valoda? Es personīgi uzskatu, es nezinu, kāds ir kolēģu viedoklis, ka mums vajadzētu panākt pēc iespējas lielāku vienkāršošanu, un darīt to, kas praksē tiek darīts jau daudzās citās jomās, proti izmantot angļu valodu kā kopīgo otro valodu. Es vēlētos aizstāvēt šo domu. Es zinu, ka šis jautājums ir sensitīvs, taču, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mm, jūrniecībā un kuģniecībā tiktu uzlikts par obligātu pienākumu tas, kas praksē jau tiek darīts daudzās jomās vēl kāds priekšlikums, kas eh, priekšsēdētā varbūt nešķiet pārāk steidzams un kur varbūt vajadzētu izteikt tikai rekomendāciju dalību valstīm? Tie būtu uh, pilotu pakalpojumi. Bieži vien kuģis uh, ieiet ostā un kapteinim ir ļoti būtiski, lai viņam būtu pilota certifikāts par šo ostu. Ir daudz dažādu noteikumu un daudz dažādu dalību valstu, kas bieži vien izvēlas aizsargāt pilotus, kas ir īpaša profesija. Eh, Bet ja kapteinis eh, bieži uh, ieiet šādās ostās, ja viņš pārzina šo ostu, tad viņš var viegli pildīt šos loča pienākumus. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu piešķirt kapteiņiem certifikātus un šo praksi vajadzētu ieviest visā Eiropas Savienībā. Šai praksē vajadzētu būt savietojamai. Tādējādi iesaistītās puses saprastu, par ko ir runa, un zinātu, kādas ir prasības, zinātu, ka šī noteikuma attiecas uz visiem. Protams, te var runāt arī par protekcionismu, un tieši tāpēc mums ir eh, jāpiemēro samērīguma principi. Ar, ik denk dat er in, voor de korte vaart een aantal... Es, protams, saprotu, ka te var būt arī dažādas atkāpes, taču īsajiem uh, kuģu ceļiem es domāju, ka mums vajadzētu izmantot praktiskākos risinājumus un vajadzētu padomāt par tādām lietām, kas var atvieglot darbu. Tāpat mums vajadzētu izskatīt iespēju nodrošināt, lai šajā, šajos noteikumos tiktu iekļautas ne tikai jūras ostas, bet arī uh, iekšējās ostas. Noteikumu vienkāršošanai nevajadzētu apstāties tikai pie jūras ostām, mēs varētu iet arī mazliet tālāk. Un ja ir lieli iekšzemes transporta mezgli, kurus varētu iekļaut šajā sistēmā, tad mums vajadzētu mm, virzīties arī nedaudz tālāk un darīt to. Ja mēs skatāmies, kā tiek savienoti jūras ceļi ar iekšzemes ceļiem, tad mums vajadzētu padomāt arī, kā savietot šīs eh, transporta sistēmas. Tad apvienot jūras ceļus ar eh, iekšzemes, eh, iekšzemes ar, ar upju transportu. Tas ir ļoti būtiski. Tāpat mums vajadzētu uzsvērt, lai šis drošais jūras tīkls būtu tā elektroniskā sistēma, kur at, var atrast pilnīgi visu informāciju, tāda kā dienas pieturas aģentūra. Pašlaik šī sistēma ļoti labi darbojas, ja runa par kuģniecības e, kontrolēšanu. Tas viss balstās uz Lisabonu sistēmu. Tiek izmantoti e, kravas pārvadājumi, informācija par kravas pārvadājumiem, to izmanto muitas dienesti un e, citi dienesti. Šī sistēma ir jāmodernizē, uh, Mums ir jāpanāk, lai cilvēki varētu sarunāties viens, var, viens ar otru. Mēs esam centušies jau to darīt. Komisija ir izteikusi arī attiecīgus priekšlikumus. Mūsuprāt, tas ir ļoti būtiski. Tad, tad ir runa par elektronisko muitas sistēmu, to vajadzētu pievienot šim jūras tīklam. Vēl kāds punkts. Esmu jau runājis ar komisijas pārstāvjiem. Viņi saka, ka parlamentam vajadzētu dot savu uh, ieguldījumu Daļai no informācijas, protams, ir jābūt pieejamai daudziem cilvēkiem, taču, ja ir runa par kravu, par informāciju par kravu, kas uz kuģa ir, tad noteikti, ka šai informācijai ir jābūt ierobežotai, tai ir jābūt pieejamai tikai noteiktam cilvēku lokam. Mums vajadzētu skaidri noteikt, kuriem cilvēkiem ir jādod piekļuve šai informācijai. Te bieži vien ir tāda visai sensitīva komerciāla informācija. Ir tādi kuģu īpašnieki, kas nevēlas, lai viņu kolēģi, lai citi kuģu īpašnieki zinātu pilnīgi visu par viņu krāvu, par viņu personālu un tā tālāk. Tieši tāpēc mums ir vajadzētu tam pievērst uzmanību. Vēl priekšādātāji par laika grafiku. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu uzstāt, lai tas tiktu izdarīts pēc iespējas ātrāk. Mums vajadzētu ievērot komisijas noteikto laika grafiku, tad 2013. gads. Un komisijas sarunās mums vajadzētu pie tā pieturēties. Tas būtu mans viedoklis, un es labprāt uzklausīšu kolēģus, ko viņi domā par manis teikto. Paldies, Sterkungs. Man ļoti interesē jūsu viedoklis par uh, izmantojamo valodu. Degrandes Paskāla kungs, uh, Tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs sākam mūsu pirmās debates par šo direktīvas projektu. Sterka kungs mums sniedza vispārīgu pārskatu par viņa ziņojumu. Man šķiet, ka būs ļoti vienkārši ar viņu vienoties par šī ziņojuma saturu. Viņam ir pareizā pieeja, kas ir balstīta uz saprātu, loģiku, racionalitāti. Kā ēnu referents es izskatīšu vairākus jautājumus. Šī vispārīgā pieeja, kopīgā Eiropas pieeja ir mūsu visu kopīgais sapnis bet, protams, lai šo sapni sasniegtu, mēs saskaramies ar daudziem šķēršļiem. Ir cilvēki, kas mūsu ceļā liek juridiskus šķēršļus. Cilvēki, kas nav te iesaistīti, saka, ka viss notiek pārāk ātri, mums ir vajadzīga lielāka pieredze. Bet es nedomāju, ka mums ir jāgaida vēl ilgāk. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt pionierei šajā jomā. Skatoties uz direktīvas eh, tekstu, sagatavoto direktīvas tekstu, tie ir runa par to, lai mēs varētu izvairīties no dažādiem šķēršļiem, lai kūģi un preces varētu brīvāk pārvietoties starp Eiropas ostām. Šī direktīva ļaus mums panākt kopīgu Eiropas kuģniecības telpu bez šķēršļiem. Te ir runa par īsiem kuģu ceļiem, par īsiem maršrutiem Eiropas Savienības ietvaros. Vēlreiz atkārtošu, Eiropas Savienībai vajadzētu būt pirmajai šajā jomā. Mums ir jāpiemēro visi starptautiskās kuģniecības organizācijas noteikumi. Es jau agrāk to teicu, bieži vien, kad eh, cilvēki vēlas kaut ko panākt, tad uh, ir mūsu pretinieki, kas saka, ka ir pārāk āgri, ka mums ir vajadzīga lielāka pieredze. Bet, kā jau teicu, mums ir jābūt pirmajiem. Mums ir jāpieņem arī konvencija un pilnībā jāiesaistās drošības eh, tīklos datu apmaiņai, kas ir paredzēti atsevišķiem kuģiem un precēm. Es domāju, ka vajadzētu vērsties pret visiem šķēršļiem, kas neļauj mums eh, ievies šo direktīvu pietiekami ātri. Es piekrītu arī komisijas pieejai šai problēmai. Es uzskatu, ka šis priekšlikums ir ļoti labs. Protams, mēs varam apspriest arī detaļas, bet es ar prieku lasīšu Sterka ziņojumu. Kā jau teicu, es jau iepriekš varu piekrist daudzam no tā, ko viņš teiks. Es ceru, ka e, komisija uzstās uz pēc iespējas ātrāku šīs direktīvas ieviešanu. Protams, Galvenais mums ir vienkāršot īsos maršrutus kuģiem Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti būtisks mērķis, ko mums visiem vajadzētu atbalstīt. Paldies! Es un D grupas vārdā Milan, Milanam vārds. Es ceru, ka kungu nepazīstu pārāk ilgi, taču es uzskatu, ka Viņa prezentācija bija ļoti laba, tā noritēja ļoti gludi, un es domāju, ka mums nebūs problēmu sastrādāties. Es ar prieku strādāšu ar viņu kopā, kā ēnu referents no savas grupas. Viņš man ir radījis eh, pārliecību par savu darbu. Kā jau es teicu, šo ziņojumu redzu pirmo reizi, un tas sākumā man likās visnotaļ tehnisks. Es zinu, ka ir bijušas aktivitātes šajā jomā, bet mēs šeit cenšamies paplašināt iekšējo tirgu, cenšamies to pārnest arī uz jūru un kuģniecību. Mums ir jādomā par konkurētspējas uzlabošanu kuģniecības transportam Eiropas Savienībā. Mums ir jāpalīdz tam attīstīties tālāk. Konsultācijas ar komisiju un arī rūpniecības pārstāvju uzklausīšana ved mūs pareizajā virzienā. Es ceru, ka šādā veidā mēs padarīsim kuģniecības transportu efektīvāku un konkurētspējīgāku, tā lai tas varētu pietiekami labi konkurēt ar sauszemes transporta veidiem. Tātad te mūsu viedoklis ir pilnīgi vienāds. Es piekrītu arī tam, ka uh, laiks ir ļoti būtisks. Jā, es saprotu, mums nav daudz iespēju pātrināt šos procesus. Taču es domāju, ka parlamentam varēja, vajadzētu aicināt komisiju darīt visu iespējamo, lai lietas virzītos uz priekšu ātrāk. Tie būtu divi īsi priekšlikumi, ko es varētu sniegt sākumā. Es vēlētos, lai tiktu skaidri nošķirti divi galvenie jautājumi. Pirmais ir vienkāršot uh, veidlapas un visu birokrātisko darbu. Šīs lietas vajadzētu vienkāršot, tad birokrātiju vajadzētu padarīt eh, mazāku. Otrs. Iespējams, ir vairākas jomas, ko uh, Eh, paziņojumā vajadzētu izskatīt detalizētāk. Komisijai to vajadzētu darīt. Mums vajadzētu varbūt būt nedaudz drošākiem un ambiciozākiem. Ja mēs eh, paskatāmies, kas notiek sauzemes transportā, bieži vien rodas loģistikas problēmas, kad eh, kuģi ierodas ostās. Kad kuģis ierodas ostā, ir grūti iegūt informāciju, kas apkalpē nepieciešama. Tāpēc es eh, labprāt vēlētos veltīt nedaudz laika tam, lai saprastu, kā notiek atmuidošanas procedūras. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šīs loģisti šie loģistikas procesi būtu vienādī visās ostās. Tā, manuprāt, vajadzētu būt prioritātei. Tā ir viena no būtiskākajām daļām šajā jautājumā. Šeit nav runa tikai par birokrātijas samazināšanu, te ir runa arī par uh, fiziskām lietām. Tāpēc es domāju, šeit vajadzētu pieiet uh, paralēli, un tādējādi mēs sasniegtu abus šos mērķus. Iespējams, tas nozīmē, ka vajadzēs padomāt arī par pilsētu plānošanu, par veidu, kā ostas tiek izveidotas un būvētas, vai ostu aprīkojums un ostu ēkas tiek izvietotas. Iespējams, mums vajadzētu uzklausīt arī uh, ostu pārvaldes. Tas nozīmē, ka mēs varētu dzirdēt tieši no ostām, no iestādēm, kas ir atbildīgas par šīm darbībām. Nākamais, par ko es uztraucos, Jā, mēs vēlamies visu vienkāršot. Bet pēc dažiem gadiem mums var rasties situācija, kur mēs esam izveidojuši vienotus noteikumus Eiropai, esam nodrošinājuši vienādu attieksmi, līdzsvaru, esam izveidojuši nosacījumus, lai viss kļūtu cauredzamāks un lai procedūras būtu vienkāršākas. Bet tajā pašā laikā mums vajadzētu paskatīties arī uz to, kas notiks pēc tam, pēc tam, kad šīs izmaiņas būs ieviestas. Startautiskajā kuģniecības organizācijā vajadzētu paredzēt lomu komisijai un Eiropas Savienībai. Mums vajadzētu padomāt par to, kas notiek starptautiskajās eh, jūras tiesībās. Es atvainojos, ka es runāju pārāk ilgi. Es atvainojos, es vēlējos vienkārši vēlreiz pateikties referentam un labprāt uzklausīšu arī komisijas viedokli. Paldies! Pazēkungs no Zaļo partijas. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Zaļo partijas vārdā es vēlētos teikt, ka Mēs atbalstīsim visu, kas ļaus mums atvieglot uh, kuģniecības transportu, kas ļaus padarīt to gludāku, efektīvāku. Mēs atbalstīsim visu, kas ļaus mums uh, rast alternatīvas uh, preču pārvadājumiem pa sauszemes ceļiem. Mums ir jāracionalizē procedūras, ir jāizmanto vairāk uh, elektroniskā data apmaiņa. Manuprāt, visi šie pasākumi iet pareizajā virzienā. Sterka kungs, protams, jūs norādījāt jau uz vairākām problēmām, darījāt to pilnīgi pamatoti. Mums vajadzētu tikt galā ar jūsu minētajām problēmām, taču, manuprāt, tie nav nepārvarami šķēršļi. Mēs varēsim panākt mūsu mērķi un varēsim nodrošināt uh, kuģniecības transporta efektivitāti. Mēs varēsim saīsināt kuģiem viņu iešanas laiku un tā tālāk. Tomēr mēs vēlamies izvairīties arī no birokrātijas. Par to runāja iepriekšējais runātājs. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka mums ir jāievieš vairāk kontrolas procedūru. Vienkāršošana nebūtu nenozīmē atteikšanos no noteikumiem. Dažas kontrolas procedūras ir nepieciešamas. Ņemot vairāk, ka mums ir jaunas tehniskas procedūras, mēs varam nodrošināt harmonizāciju ar datoru palīdzību. Mums nevajadzētu aizmirst par, es, par galvenajiem aizsardzības pasākumiem, tā būtu uh, Uh, kuģniecības drošība un vidas aizsardzība. Mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, kontrolējot šīs direktīvas piemērošanu. Protams, mēs nevēlamies lielāku birokrātiju, bet mēs nedrīkstam aizmirst visus jautājumus vienkāršošanas vārdā. Fosteris kundzei vārds. Uh, paldies, priekšsādātāji! Uh, runātājs kā parasti ļoti skaidri pauž savus argumentus, un uh, Es tikai vēlējos pateiksies Stērka kungam. Manuprāt, tas ir īstais cilvēks, kuram vajadzētu par to runāt, jo viņam ir zināšanas šajā jomā. Un viņš formulē šo jautājumu ļoti labi, bet pāris jautājumu. Manuprāt, viena no galvenajām aktualizētajām problēmām ir, ir tas, ka risinot šos jautājumus, mērķis pavisam noteikti ir vienkāršot visu, neļaut birokrātijai mums traucēt un, un, un virzīties no vienas nostājas, kas neapmierina visus, līdz otrai nostājai, kas ir pieņemamāk. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, um, risinot šādu veidu jautājumus. Varbūt komisija varētu man atbildēt. Man šķiet, uh, sākotnējās diskusijās ar komisiju par, par tik aktualizēti daži jautājumi par to, kā tikt ietekmētas valstis bez, bez, bez, bez, bez jūras eh, līnijas. Un dažas dalību valstis eh, pauda viedokli attiecībā uz jau esošajiem ES juridiskajiem tekstiem, piemēram, muitas kodeksu, Schengenes eh, robežu noteikumiem un citiem. Un es eh, gribētu noskaidrot, eh, vai, vai, vai, vai, vai, vai šim jautājumiem ir atbildēts, vai tie ir atrisināti. Varbūt, ka runātājs zina atbildi un varētu pastāstīt. Runājot par termiņu, ir Manuprāt, termiņi ir labi, ir vienkārši jāskatās, kā process ritēs. Un uh, attiecībā uz uh, lingvistisko pusi, kā jau priekšsēdētājs norādīja, man šķiet, ka ir jābūt uh, pragmatiskiem šajā ziņā. Uh, un uh, attiecībā uz starptautiskām transporta uh, jomām ir jāizvairās no sarežģījumiem. Angļu valoda vienmēr ir sekundārā valoda, ja vien to neizmanto primāri, jo, jo ir transporta līdzekļi, kas ierodas no visām pasaules valstīm. Process ir jāvienkāršo cik vien iespējams, jo mēs negribam radīt lielu apjukumu. Daudzās dažādās valodas, kurās cilvēki nerunā, kad viņi ierodas noteiktā ostā, var radīt lielu apjukumu. Uh, Un eh, tad, tad pāris eh, jautājumi precizēšanai, manuprāt, eh, manuprāt, Sterkungs ir veicis labu darbu un lietas noritējas veiksmīgi. Nu. Paldies! Man ir prieks, ka Stērka kungs bija ziņotājs par šo tēmu, jo viņam Viņa vārdā ir vārds sterk, kas nozīmē spēcīgs nīderlandiešu valodā. Un eh, te mums ir darīšana gan ar praksi, gan ar uh, birokrātiju, papīra darbiem, un, manuprāt, šeit ir liela atšķirība starp šīm abām lietām. Es gribētu sākt ar vienu tādu iepriekšēju jautājumu. Jūs runājāt par informācijas apmaiņu, un uh, to darot ir svarīgi zināt, kādu krāvu kuģis ved, vai būs kādas problēmas ar to. Uh, Nesen es biju iesaistīts eh, negadījuma izmeklēšanā, un mēs vienmēr konstatējām, ka īsti nav zināms, kāda ir bijusi kravas kuģa. Kādā veidā mēs varam apmainīties ar šo informāciju, jo, ja mēs nezinām, kāda ir kravas kuģa, var rasties problēmas. Es gribētu dzirdēt komisijas atbildes šo. Un otrkārt, priekšsēdētāji, pat tiešām pastāv atšķirības starp praksi un starp to, kas notiek uz papīra, kā mēs iegūstam piekļuvi informācijai. Tas ir svarīgs jautājums. Un ir jānosaka piekļuvas tiesības, kā mēs tās piešķirsim, jo, jo būs ļoti daudz informācijas. Un jautājums ir arī par to, kam būs piekļuva šai informācijai. Tāpēc es varētu piekrist zaļo grupas pārstāvim. Ir skaidri jānodala, kuriem cilvēkiem būs informācijas piekļuve, un arī jānosaka, kā tiks veikta piekļuves uzraudzība. Runājot par valodu, priekšstādātē man šķiet, ka ir svarīgi, lai cilvēki varētu runāt savā valodā, taču šajā gadījumā es ļoti iestātos par angļu valodas lietošanu jo starptautiskajā transportā, tostarp arī eh, jūras eh, kuģniecībā, jau, jau ir tāda sava veida jūras valodas izpīk, un visiem jūrniekiem ir, ir jāsaprot šī valoda. Un tā ir vienkāršota angļu valodas forma, tāpēc arī vajadzētu lietot angļu valodu. Un mums vajadzētu šo principu eh, paplašināt arī uz citiem transportu veidiem, piemēram, uz ceļu transportu. Uh, arī šeit vajadzētu veicināt angļu valodas izmantošanu. Es zinu, ka šis ir tāds uh, jūtīgs jautājums, bet mums ir jāuzņemas iniciatīva, jo pēdējo gadu laikā aizvien vairāk jūrnieku nāk no angļu valodā runājošām valstīm, piemēram, Filipīnām. Un uh, līdz ar to angļu valodas pielietojums pieaug, un uh, šeit cilvēki runā katrs savā valodā, bet uh, drošības apsvērumu dēļ transportā mums ir jāatbalsta angļu valodas lietošana. Un ir jautājums, uz kuru varētu atbildēt runātājs vai komisija. Ir runa par šīs direktīvas darbības jomu. Cilvēki runā par, par, par īsajiem pārvadājumiem. Un attiecībā uz kuģiem, kas. Eh, tad, tad trešais pants ir darbības joma. Uh, runa ir par jūras kuģniecību neatkarīgi no kuģu tipa. Un es neesmu īsti drošs, vai, vai šeit nevajadzētu ieviest nodalījumu starp īsajiem pārvadājumiem un starp kuģiem, kas uh, veic garākus pārvadājumus, jo šobrīd dokumentā nav ieviesta atšķirība. Ja mēs raugāmies uz priekšlikumu, es neredzu nekādas atsaucas uz īsajiem pārvadājumiem. Manuprāt, tas ir jāprecizē. Paldies! Paldies! Pirms es aicinu Tilmeni kungu no komisijas, es vēlētos pats izteikties. Uh, arī man ir aktuāla šī problēma ar valstīm bez jūras robežas. Un, manuprāt,